Nākamā sēde būs rīt, otrdien 15. decembrī, no 9. līdz 13. no 15. līdz 20. un no 21. līdz 24.